Persija ir eh, uzskatām par pieņemtu. Nākamais darba kārtības punkts ir vienas minūtes runas. Saskaņā ar 150. reglamenta pantu. Es esmu arī iepazinies ar runātāju sarakstu kas vēlas izteikties viens, procedūras, uh, viens minūtes procedūras ietvaros. Pirmais uzstāsies Ādams Košas koks uz vienu minūti. Uh, pan Adam Kosa. Kosas kungs, lūdzu. Köszönöm szépen a szót, tisztelt képviselőtársaim! Szeretném felhívni a figyelmet. Paldies, priekšsēdētāji kungs! Vēlējos jums pateikties par doto vārdu. Dārgie kolēģi, es vēlējos pievērst jūsu uzmanībai, uzmanību tam faktam, ka Lisabonas līgumā ir arī cilvēktiesību harta un tāpat vairākas atsauces uz uh, cilvēkiem ar īpašām vajadzībām. Tādēļ es vēlējos pievērst jūsu uzmanību trim aspektiem saskaņā ar šo hartu. Neviens netiešā ne netiešā veidā nedrīkst tikt diskriminēts. Ja, piemēram, šis cilvēks uh, ir uh, kāda bērna invalīda vecāks vai pats ir invalīds, šiem cilvēkiem nedrīkst atteikt arī apdrošināšanas līgumu parakstīšanu un trešām kārtām Eiropas institūcijās un ņemot vērā kristīgi demokrātiskās vērtības, visi cilvēki, kam ir īpašas vajadzības, eh, ir jāciena un viņiem ir jānodrošina cilvēku cieņai atbilstoši dzīves un darba apstākļi. Vēlējos jūsu uzmanību pievērst šiem trim faktiem un vēlējos eh, arī lūgt jūs atbalstu tādas eh, invalīdu intergrupas dibināšanai. Paldies, paldies, turpin priekšsēdētājs, paldies par jūsu runu un tagad Paļinovs kungs vienu minūtu. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Paldies, priekšsēdētāj kungs. Eiropas Savienība uh, ir uh, ļoti uh, daudzšķaitņaina savienība, un viens no septiņiem cilvēkiem ir kāds nacionālās minoritātes pārstāvs. Bieži vien viņu tiesības tiek ierobežotas noteikti vajadzētu pieminēt to, ka Eiropas Savienība ir ļoti multikulturāla un tāda patiesa demokrātija izpaužas tajā, kā mēs attiecamies pret mazākumtautību pārstāvjiem. Lisabonas līgumā ļoti skaidri norādīts, ka ir jāciena etniskās un nacionālās minoritātes, un pamatiesību hartā tiek runāts par to, ka ir jāizskauž jebkāda veida diskriminācija, kas vērst pret cilvēkiem, ņemot vērā viņu etnisko izcelsmi. Diemžēl Ir valstis Eiropas Savienībā, kas joprojām uh, ievieš asimilācijas pasākums. Vairāk nekā 20 gadus Lietuva diskriminē vairākus savus pilsoņus dažādās dzīves jomās. Tas ir turpinājies. Un uh, nekas nemainījās, ņemot vērā arī to, ka Lietuva 2004. gadā kļuva par Eiropas Savienības dalību valstu. Paldies! Un tagad Jārās Slavs Velēs uz vienu minūtu lūdzu. Praszamy mocniej. Szanowny panie przewodniczący, 14. Priekšsēdētāj kungs. 14. oktobrī Eiropas komisija nāca klajā ar ikgadējo paplašanāšanās stratēģiju. Tur tika izvērtēts tas progress, ko ir sasnieguši Rietumu Balkānu reģionu valstis un Turcija. Ņemot vērā ekonomisko krīzi un tās milzīgās problēmas, ar ko sastopas šīs valstis, protams, ir eh, varbūt jāveic dziļāka analīze. Es runāju, ka Eiropas Savienības Turcijas delegācijas loceklis es vēlētos iedrošināt Turciju veikt visas iesāktās reformas, kas nepieciešams, lai valsts novest uz patiesas demokrātijas ceļu. Protams, Turcijā jāuzlabo arī attiecības ar kaimiņu valstīm. Iestājas sarunas ir sasniegušas tādu pakāpi, kad eh, Turcijai ir jāiegūt vēl vairāk centienu, lai tās iestāšanās Eiropas Savienībā varētu kļūt par realitāti. Protams, ir jāpievērš cilvēku tiesību, demokrātijas principu aizstāvībai un dažādu standartu ievērošanai. Paldies, turpin priekšsēdētājs. Nākamais uzstāsies. Derabēls kungs, vienu minūtu. Dāmas un kungi, cienījamie cilvēki, ik pēc sešām sekundēm kāds bērns mirst bojā no, uh, iet bojā no bāda. Un par to mēs jau runājām Pitsburgas uh, samitā. Šajā samitā 20 miljārdi dolāru tika uh, solīti kā palīdzība uh, lauksaimniecībai, un par to tika runāts arī Akvils G8 sanāksmē. Bet pagājušajā nedēļā notikušajā samitā Romā, eh, kur organizēja FAO, tika runāts par visam citu situāciju. Lielākā daļa G8 valstu vadītāju, diemžēl, nav pildījuši savus solījumus, un ļoti žēl, ka eh, šajā dokumentā neparādās nekas par to, kā tiks palīdzēts nabadzīgāko valstu lauksaimniekiem. Gala deklarācijā gluži vienkārši tiek apsveikta G8 valstu apņemšanās šajā jautājumā. Es nosodu šo uh, negodīgo pieeju un aicinu, lai uh, tiktu īstenot šie pasākumi, un kā jau savulaik teica Piers Daks, ir nepieciešama milzīga pacietība, lai sagaidītu to, kas nemūžam nepienāks. Lielas paldies! Paldies! Uh, tagad uh, Antonio Masupidalgu. Situācija eh, Rietumsahārā ir ļoti smaga. Pienāk brīdinājumi no cilvēktiesību novērotāju puses un arī no citām organizācijām, kuras eh, norāda uz satraucošo situāciju šajā reģionā. Mēs viesojamies šajā reģionā. Eh, politieslodzītie tur tiek spīdzināti un tiek pārkāptas starptautiskās tiesības. Aminato Haida ir tikusi izraidīta. To izdarījuši Rietumsahāras okupanti, un Eiropas Savienībā ir kaut kas jādara, lai mainītu šo situāciju, jo īpaši šobrīd, kad Eiropa padomē ir īpašs pārstāvs, kurš varētu ko darīt, lai mainītu situāciju. Šobrīd mēs saskaramies ar jaunu siena, kurš mm, mums, nu, kur norobžo šo reģionu un neļauj mums īstenot mieru šajā reģionā. Paldies! Liels paldies! Kārs Haglons uz vienu minūti. Paldies, priekšsēdētāji! Pagājušajā nedēļā mēs daudz esam dzirdējuši runājam par uh, Baltijas reģionu, un es gribētu teikt dažus vārdus par to šodien. Pagājušajā nedēļā notika samierināšanās situācija par budžetu 2010. gadam, un tā ietvaros 20 miljoni ir paredzēta Eiropas Savienības uh, Baltijas jūras stratēģijai kuru parlaments apstiprināja pirmajā lasījumā. Un, protams, ka mums ir nepieciešams juridiskais pamats Baltijas jūras uh, stratēģijai. Par to es gribētu atgādināt komisijai. Situācija. Šajā situācijā ir nepieciešama steidzama rīcība, un mums ir ne, nepieciešama steidzama pasākumi, tāpēc komisijai un padomē ir jārīkojas nekavējoties. Lielas paldies! Tagad vārds Elenai Flotrai. Paldies, priekšsēdētāji! Ceturtdien es viesojos Tunisā, kur tika tiesāts tavu Fitzben Brīks, um, dzēnieks, kurš tiek, kurš tiek apsūdzēts uh, mīklainos noziegumos. Bet jāsaka, ka visiem tāpat ir skaidrs, kas notiks. Kopš nes, nesen notikušajām vēlēšanām tiek uh, vajāti cilvēktiesība aizstāvi šajā valstī tādā apmērā, kādā mēs to nekad neesam um, piedzīvojuši. Un Šīs cilvēktiesība aizstāvs centās runāt par pārkāpumiem, kuri notiek neviena ne, nesodīti. Diemžēl um, attiecīgie pārstāvji nav saņēmuši vīzu, lai piedalītos šajā um, tiesas procesā. Mēs nepalīdzam cilvēkam, kurš ir briesmās un ko gan mēs gaidām, kāpēc mēs nekavējoties neiejaucamies šajā situācijā, jo um, to līgumu vārdā, kurus esam noslēguši ar Tunisiju, mums būtu jārīkojas, mums būtu jāaizstāv šis cilvēks, jo mēs rīkojamies pretrunā visam, kas ir mūsu apņemšanās. Paldies! Paldies Valdemāram Tomaševskim vārds. Žo Ferērs kungs. Tirsniecības nolīgums, kuru 4. datumā noslēdz Eiropas Savienība un Izrēla par lauksaimniecības produkcijas eh, tirzniecību un zivsaimniecības produkcijas tirzniecību, ir absolūti nepieņ nepieņemams vairāku iemeslu dēļ. Vispirms tāpēc, ka runa ir par neoliberālismu, kas pasliktina pašreizējo sociālo un ekonomisko krīzi, jo īpaši lauksaimniecības un zivsaimniecības jomā, bet arī tāpēc, ka šāda politika šobrīd tiek nostiprināta pateicoties nolīgumam, kas noslēgts ar valsti, kur pārkāpj pārkāp cilvēktiesības un palestīniešu tautas pamatiesības. Netiek ievērota ceļa kārte, tiek turpināts celt papildus kolonijas un tiek turpināta arī šī mūra celtniecība, izspiežot palestīniešus no Jeruzalemes. Tas viss pasliktina cilvēktiesības un mēs nosodam šāda līguma parakstīšanu, jo šis līgums panāks to, ka mums nebūs iespējas um, ievest Eiropas Savienībā palestīniešu saražoto produkciju, tāpēc ir absolūti nepieņemami, ka mēs esam noslēguši šādu līgumu ar izrēliešiem. Mums ir nepieciešams līgums ar, arī ar palestiniešiem, kuriem būtu jādod iespēja celt neatkarīgu valsti. Paldies! Iren Baterkungs, lūdzu, paldies priekšsēdētāji. Pavels Stroilors, Krievijas eh, trimdinieks, eh, publicēja. Ja informāciju par sadarbību starp PSRS un Britu Leiboristu partiju augstās kara laikā. Šajā dokumentā noteikts, ka 80. gadā Nils Kaneks, opozīcijas vadītājs, sazinājās ar Gorbačovu un viņ, viņu sūtņiem, lai raucītos, kā Kremlīts atbildētu gadījumā, ja Leiboristu valdība apsturētu jaunas kodolprogrammas īstenošanu. Gorbačovam sniegtais ziņojums ir patiesas nozīmē, tā, ka. Uh, Briti sadarbojušies ar vienu no Briti ienaidniekiem, lai varētu saņemt Kremļa apstiprinājumu aizsardzības politikai. Ja šis ziņojums ir patiesa, tad Lords Kīnoks būs vai, būt vainīgs par uh, valsts nodošanu, un tagad šie dokumenti ir uh, jāizmeklē visaugstākajā līmenī Britu iestādēm jāveic šis darbs, un Lordam Kīnekam ir arī jābūt iespējai runāt par šo lietu. Paldies! Lielas paldies, atgādinu jums, ka ir 79 vārdi uz manas sārakstu, un mūsu rīcībā ir maksimums 30-35 minūtes. Tas attiecas uz deputātiem, kuri vēl vēlas izteikties. Tātad šeit ir uh, ļoti daudz deputātu un atvainojiet, kolēģi, ka es nevaru pieņemt jūsu vēlmi izteikties, jo ir pārāk daudz jau deputātu, kur vēlas izteikties. Šabās Šogarkungs, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāja kungs. Ir patiešām nožēlojami, ka uh, mazākuma tautību tiesības tiek apspiestas un šī tendence nav gājusi mazumā. Vēlējos pateikties priekšsēdētājiem par to, ko jūs izdarījāt Slovākijā. Valodu likums ir īstenībā tikai viena maza daļiņa no tā, kas tagad tiek īstenots. Viņiem ir jāzina, ka Benešas dekrēti tika pieņemti, ņemot vērā kolektīvo vainas apziņu un eh, īstenībā ir pretrunā jebkādiem likumiem. Un eh, te ir runāts arī par vēl sešiem citiem dokumentiem. Mēs ceram, ka Eiropas nākotne uh, netiks eh, iezīmēta šajā otrā pasaules kara ēnā, bet eh, cienīs mazākuma tautību tiesības, ņemot vērā arī lokālo teritoriju autonomiju. Paldies, Anza Borsklūdzu. Ďakujem, pán predsedā. V novembrī. Eh, Paldies, priekšsēdētāji 20. novembrī. Mēs atzīmējām 20. ANO bērnu tiesību hards gada dienu. Demogrāfiskās izmaiņas, lai varētu samierināt arī profesionālo ģimenes, dzīvi cīņu pret nabadzību, starp pauģu solidaritāti. Tur ir nepieciešama zināšanas, kādas ir tikai mm, nevalstiskām organizācijām. Konvencija par bērnu tiesībām nosaka to, ka bērniem ir jāaug ģimenē. Ģimeņa un bērnu aizsardzība eh, Eiropas parlamenta grupa. Grupā šī starp grupa, kura cīnās par šīm tiesībām, necina deputātus to atbalstīt. Mēs varētu turpināt um, iespējamo darbu. Lielas paldies! Tevies Hārbo lūdzu vienu minūti. Paldies, priekšsēdētāji kungs. Eh, Rumāņu kopienas situācija Itālijā mūs satrauc aizvien vairāk. Visa Eiropa jau ļoti labi zina, kādā veidā tiek apsūdzēta visa kopiena tikai dažu cilvēku dēļ. Šī kopiena, šai kopienai ir bail, tā cieši. Lūk, daži piemēri. Presi skaidro par kā, runā par kādu diskriminācijas gadījumu. Telefonu uzņēmumu kompānijas direktors Itālijā ieteica saviem darbiniekiem nenoslēgt līgumus ar pilsoņiem, kuri būtu Rumānijas izcēlesmes. Ru, tad vēl Rumānijas pilsons, kurš tika aizturēts Romā, tika ievainots un neviena slimnīca nevēlējās viņu uzņemt, un tādēļ viņš vienkārši nomira. Lūk, tie ir konkrēti piemēri, un šāda veida grūtībām Rumāņiem jātiek cauri un jāiet cauri Itālijai nepārtraukti. Ir jāpievērš Itālijas valdības uzmanību šīm jautājumam, lai diskriminācija pret Rumāņiem tiktu izbeigta. Paldies! Derek Vogan kungs, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji! Es vēlējos runāt par to, cik ļoti svarīgi ir Eiropas struktūra fondi reģioniem, kā piemēram Velsa, uh, laikā pēc 13. gada. Bet man ir jāsaka, jāatbild uz Betna kungu sacīto uh, par uh, brītu politiķi, un kurš ir bijis arī Eiropas Savienības komisāri, šādā veidā apsūdzēt cilvēku pār nodevību, tas ir kauns. Un aicinu priekšsētā prasīt viņam atsaukt uh, savus vārdus. Ja viņš to pats nedara, lūdzu, viņam lūdziet atsaukt šos vārdus. Paldies! Ivo Vaigals, lūdzu. Paldies priekšsēdētē. Šeit pavisam drīz mums būs iespēja uzklausīt. Eh, kas būs jāsaka kandidātei uz augsto, augstā pārstāvi amatu, un tas arī būs pārbaudījums mums. Arī atbildi uz jautājumu, kāda Eiropas Savienībai var būt ietekme uz arī tuvo austrumu mieru procesu un vai Eiropas Savienība šajā reģionā vispār var spēlēt kādu aktīvu lomu. Līdz šim mēs neesam guvuši liels panākums. Kolēģi, kur jau izteicās pirms manis detalizēt arī minēju šo jautājumu šodien. Aburtais loks Palestīnā turpinās. Izraela uzbruk Pal Palestīnu, uzbruk Izraelai. Izraela nesamērīgi atbildēja, bija ļoti daudz ievainoto un mirušo. Man, manuprāt, mums nevajadzētu pat uz brīdi, nevajadzētu novērsties no šī reģiona. Jās, paldies! Kris Deivis Lons. Priekšsēdētājā, nu, um, apvienotās karalīs un arī cita Eiropas nācija karēji cīnās un mirst Afganistānā. Mums nu, tiek teikts, ka iemesls tā, tas ir vajadzīgs, lai būtu droši mūsu valsts, lai mēs būtu aizsargāti no Alkaidas, lai cīnītos pret narkotiku, lai atbalstītu demokrātiju un arī um, atbalstīt Pakistānu un sieviešu tiesības, bet es vairs neticu nevienam no šiem iemesliem, jo nav nekādas politiskās stratēģijas un es nezinu, kāds ir mērķis kārēju nāvei. Manuprāt, ka mūsu klātbūtne šajā reģionā tikai palielina briesmas un islāma ekstrēmisti, kas ir aktīvāki Un mūsu rīcība tikai palielina naidu pret rietumiem. Mums ir nepieciešama diplomātiska stratēģija, mums ir jārunā ar talibāņiem, un mums ir jāveicina samierināšanās un jāpaplašina arī esošos valdības sastāvs, un mums arī ir jābūt gataviem atcelt mūsu karavīrus no Afganistānas. Lielas paldies! Izabela Džurāna, lūdzu. Priekšsēdētāji kungs, jūs zināt, uh, ka ir eh, Beļģija un GDF Suez ir noslēgts oktobrī 2009. gadā. Šajā līgumā tiek atrunāts GDF Suez monopols līdz 2025. gadam. Tas ir pret liberalizācijas politiku un tas ir arī kaut kas, kas apstiprinās eh, kodolspēku monopolu un būs ļoti grūti īstenot atjauninājumās enerģijas un nodarbinātību attīstīt šajā eh, jomā. Mēs zinām, ka regu neatkarīgais regulātors arī nodos uh, nav uh, tirgus uzraudzību kādai komitejai, kur būs arī GDF SOS pārstāvi, un es ļoti ceru, ka komisijai būs konkrēta reakcija uz šo un varēs atrisināt problēmas. Jo mēs nevaram nodrošināt atbalstīšanu monopolu un aicina arī komisiju reaģēt arī Kopenhāgenes samitā, kur tiks runāts par enerģētikas jautājumiem, jo īpaši par atjaunumu enerģiju, un es ceru, ka komisija būs ļoti uzmanīga, lai Beļģijā neļautu uh, šādu monopolu attīstīt. Uh, paldies. Liels paldies. Higgins kungs. Paldies. Uh, cilvēki uh, streiko visā Eiropas Savienībā. Un, protams, ka uh, ierēģi vienkārši ir noguruši no krīzes, uh, ko, ka, ko ir radījis kapitālisms un kas ietekmē vienā, vienkārši cilvēks, kas par to nav atbildīgi. Es vēlējos, lai Eiropas Savienība, Eiropas parlaments uh, sūtītu savu atbalstu cilvēkiem, kas ir apņēmušies uh, streikot rītdien. Kādā veidā mēs atrisināsim bezdarba problēmas? Mums vajadzētu būt aktīvākiem, lai cilvēki cilvēki varētu pieņemt lēmumus un aktīvāk ietekmēt savu dzīvi. Protams, mēs arī esam pie daudz kā vainīgi. Eiropas Savienības institūcijas savu ticamību ir iedragājušas vēl vairāk pēc tam, kad tika nosākta šī Uh, liekulīgā vienošanās starp tautas partiju un sociāla demokrātiem, kad sieviete, kas nekad nav bijusi asamblējā, tika ievēlēta par augš, augsto ārlietu pārstāvi, un viņa uh, bija leiboristu partijas uzticamības persona, viņa arī atbalstīja kodola enerģijas izmantošanu. Nu, kā tad radās vispār šī jaunā, šis jaunais vairākums? Paldies tagad, Andrejās Milcerkungs, lūdzu, uz vienu minūti.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 Paldies, priekšsēdētāji kungs. Priekšsēdētāji kungs, eh, katrs septītais eiropietis ir eh, mazākuma tautība pārstāvs, bet joprojām mazākuma tautība aizstāvība Eiropā um, vēl daudz prasa darba, vēl daudz darba tajā ir jāiegulda. Protams, mums vajadzētu uh, iesaistīties mazākuma tautību konfliktu risināšanā. Bieži vien valsts tikai ignorē šo situāciju. Eiropā nav nekādas vienotas procedūras, kā kārtot šīs startautiskās tiesības un kā aizsargāt aizsargāt mazākuma tautības. Piemēram, Francijā nav it kā etnisko mazākuma tautību, un, piemēram, Slovenijā tiek pieņemti neleģitīmi lēmumi. Un Slovākijā, Slovenijas mazākuma tautībai ir liekts jeb kādas attīstības iespējas. Es domāju, tādēļ ir jāizveido Eiropas uh, mazākuma tautību tiesības. Mēs vēlamies aizsargāt savu kultūrālo mantojumu, un, protams, mums jāpadomā arī par dažādu tautību un nāciju tiesību aizsardzību. Ar tāda likumdošanas akta pieņemšanu mēs varētu norādīt, ka tādu kultūras mantojuma saglabāšana un daudzveidības saglabāšana Eiropā ir kas vairāk nekā tikai tukšu vārdu. Paldies! Paldies runātājiem, saka priekšsēdētājs. Česlavs Šekierskis, lūdzu uroczystości które odbyły się dziewięć listopada tego roku w berlinie Paldies, priekšsēdētāji. 9. novembris Eh, iezīmēja eh, Berlīnas mūra krišanu, un šogad mēs svinējām 20. gadskārdu šim būtiskajam notikumam, un, protams, mēs pieredzējām demokrātijas atzimšanu gan centrālajā, gan austrum Eiropā. Mēs uh, atzīmējam mūra krišanu, šī vēstures posma beigas, bet tas viss sākās 1980. gada augustā. Uh, pie polijas krastiem, kad Leks Valensa uzņēmās uh, vadību, atceramies 65. gadu, 68. gadu Prāgā. Ļoti daudzi apņēmīgi opozīcijas aktīvisti cīnījās par brīvību un demokrātiju. Daudzi no viņiem zaudēja savu dzīvību. Es domāju, mums vajadzētu viņus pieminēt, cienīt. Lūdzu, atcerēsimies tos politiķus, kas pateicoties savam radošajam garam un pārliecībai varēja nodrošināt metamorfozes. Dargie kolēģi, man ir paziņojums, saka priekšsēdētājs, es to nolasīšu angļu valodā, varbūt, ka tas būs uh, jums vieglāk. Uh, Dēvida Mārtiņa uh, kunga lidojums ir aizkavējies, un viņš uh, šodien uzstājas ar ziņojumu. Tādēļ, dārgie kolēģi, mums vajadzētu piekrist tam, ka šīs tik ļoti